Okay. Um, welcome. Labdien! Prieks visus redzēt. Domāju, ka varam sākt darbu. Iespējams, ka citi kolēģi un vēl citi cilvēki pievienosies mums vēlāk. Prieks jūs redzēt. Man, manuprāt, mums ir ļoti lielsks pasākums par ļoti interesantu tēmu. Pāris ievadvārdi no manas puses un tad došu vārdu mūsu runātājai par tēmu Mums ir paredzēts arī laiks diskusijai, jautājumiem un atbildēm pēc prezentācijas. Peļņa ir viens no um, nozieguma galvenajiem virzītāju spēkiem. Noziedznieki mēģina um, tātad, uh, izmantot nelegāli iegūtus līdzekļus, um, un naudas atmazgātāji un terorisma atbalstītāji ir izrādījuši lielu radošumu, izstrādājot jaunas naudas atmazgāšanas tehnikas, viņi izveido aizvien sarežģītākas naudas atmazgāšanas schēmas, lai vājinātu atbildīgo iestāžu iespējas un spējas cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Ārzonas finanšu centri, piemēram, Panama, ir ļoti plaši izmantot šādu mērķu sasniegšanai. Um, cīņa pret noziedznieku radošumu ir pilna laika darbs, ir nepieciešama izmeklētāju, prokuroru, tiesnešu un akadēmiķu uh, nepārtrauktas pūles uh, visā pasaulē. Naudas atmazgāšana ir milzīgs globāls apdraudējums jurisdikcijām, kuras pārpilda nelegāli iegūti līdzekļi. Um, tas veicina arī uh, ierēģu korupciju un destabilizē valstu ekonomikas. Un šīs milzīgās sociālās izmaksas pieprasa globālajai sabiedrībai izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai cīnītos pret aizvien jaunajām metodēm un tehnikām, ko izmanto noziedznieki. Kad es iepazinos ar profesors Unkeras PowerPoint prezentāciju, es biju tiešām ļoti iespaidots un um, bija ļoti patīkami pārsteigts par jūsu ieguldīto darbu un ļoti gaidīšu jūsu informāciju, ko sniegsiet šodien. Esmu īpaši nobazījies par situāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Es biju pārsteigts par to, cik lielā apmērā šīs aktivitātes notiek, cik lielas atšķirības un cik liela juridiskie trūkumi ir dalību valstīs. Profesoras darbs ir ļoti plašs, tas ir balstīts uz desmit gadiem ilgu pieredzi šajā jomā. Uh, Viņa ir izsūtījusi anketas gan ministri, ministrijām, gan finanšu iestādēm, prokuroriem, uzraugiem, bankām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Viņa ir apmeklējusi daudzas valstis, noturējusi daudzas intervijas ar ieinteresētajām pusēm un politikas veidotājiem. Tāpat kā jūs, arī esmu ļoti interesēts uzklausīt jūsu pēt, pētījuma augļus, jūsu analīzi un rekomendācijas politikai. Ungaras kundze, priekš jūs redzēt parlamentā, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uzaicinājumu! Šodien gribētu jums prezentēt mūsu darbu un par to, kāds ir, kāds ir mans viedoklis par ārzonas centriem. Kad pirmo reizi saskāros ar ārzonas centriem, tas bija tad, kad es mēģināju saprast, kas ir naudas atmazgāšana. Un šeit varat redzēt, kā uh, rīkojas narkotika tirgotājs, ka viņš gūst naudu, ieliek to bankā, kā tā tālāk ceļo pa visu pasauli ārzonas bankās, un kad beidzās šie līdzekļi tiek izmantot, lai pirktu luksusa preces vai veiktu um, komerciāls vai industriāls investīcijas. Un skaidri, šodien gribētu jums parādīt uh, četras lietas ka ārzonas centri tiešām tiek izmantoti krimināliem mērķiem. Parādīšu kā Nīderlandes policista pētījumu, ka viņš atstāja dienestu, viņš ir ieguva doktora grādu, iepazīstināšu viņu pētījumu. Tad es parunāšu par Eiropas Savienības centieniem, naudas atmazgāšanas direktīvas izvērtējumu un gribētu sniegt arī savu pirmo viedokli par ceturto pretnaudas atmazgāšanas direktīvu, kas ir jāīsteno līdz 2017. gadam dalību valstīs. Un vispēcot gribētu padalīties ar dažām rekomendācijām, kā samazināt naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Panamas noplūžu kontekstā. Pirmais jautājums, kas ir ārzonas centri? Jūs varbūt to zināsiet, bet man tas nebija to laik tik skaidrs. Ja palūkojamies vēsturē, uh, Jārzonas centri ir pildījuši dažādas uzdevumus, viņiem ir bijuši dažāda izcelsme. Pirmoreiz par ārzonām runāja 20. gadsimta 20. gados, kad noziedznieki kā Kapone un tam līdzīgi mēģināja uh, izvest naudas līdzekļus no sava ASV štata, tātad pārnest uz citu jurisdikciju. Tas bija pirmoreiz. Tālāk ārzonas uzņēmumi Eh, tika izveidoti pēc otrā pasaules kara tajās valstīs, kuras eh, bija okupējusi Vācija, piemēram, Nīderlanda. Un tas, tas bija tā liederīgi, jo ārzonas centri ļāva Nīderlandiešu uzņēmumiem, kā piemēram Shell vai Unilever, uh, turpināt savu darbību no uh, citas vietas. Tad šie ārzonas tenti tika izveidoti ar mēģi turpināt uzņēmēju darbību. Kad es biju studente pēc naftas krīzes, kad milzīgi pieauga naftas cenas un kad visi iegūtie līdzekļi palika Arābu valstīs un tika izveidot šīs ārzonas bankas, piemēram, Bahreinā, uh, Un pirmo reizi šeit par to dzirdēju 1980. gadā. Pirmo reizi tad es personīgi iepazinās ar šo jēdzienu. Un visbeidzot, ir arī šie, mm, ir dažādi šie finanšu centri, ko var uzskatīt par ārzonas centriem. Ir dažādi viedokļi par to, kas ir ārzonas centrs. Uh, pirmais, ko es pieminējusi, tad. Tad, tad, kad pastāv šis nolūks paslēpt identitāti, uzturēt noslēpumainību, apsolot zemus nodokļus, mazu regulatīvo slogu un tā tālāk. Un šādā ziņā bankas apvienotajā karalistē arī varētu uzskatīt par ārzonas centriem. Cita definīcija saka ko citu, ka ārzonas centrs ir uh, tāda struktūra, kas mēģina piesaistīt investīcijas uh, ar dažādiem līdzekļiem, uh, Tātad šādi lieli banku centri, kā piemēram apvienotā karaliste, ne, neiekļauto šīs definīcijas tvērumā. Un jautājums ir, vai vēlamies tādu plašāku definīciju, ka noslēpuma mainība un identitātes paslēpšana ir svarīgākais, vai tad mēs koncentrējamies uz ļoti īpašām investīciju lietām. Vai apvienoto karalisti var saukt par ārzonas centru, vai Frankfurti var saukt par ārzonas centru, vai tikai uh, Panama un citas salas varētu uzskatīt par to, par ārzonas centriem. Tas ir atvērts jautājums, un kamēr mēs nezinām vairāk, es domāju, ka definīciju vajadzētu saglabāt pēc iespējas plašāku. Un cik ārzonas centru mums ir? Atkarībā no jūsu viedokļa ir dažādi, dažādas iespējams. Sākotnēji norādīts, ka ir 20 ārzonas centri. Um, mm, Starptautiskas valūtas fonds ir norādījis 69, eh, Mērfī pētījums 92, bet es savā pētījumā koncentrējos uz 40 aržonas centriem. Un līdzekļi, kas apgroza šajos uzņēmumus, arī ir atkarīgs no tā, kā definējam ārzonas centru. Un tiek eh, lēsts ļoti plašs diapazons no 1 līdz 21 triljonam ASV dolāru. Tātad kas apgrozās ār, caur ārzonas centriem. Un tad mm, es savā pētījumā koncentrējos uz 7,8 triljoniem, tātad zemākajā, mazākajā diapazona galā. Garākais saraksts ir 92 valstīm, ko norādījis Ričards Mērfijs. Es izcēlu ar zilu un sarkanu krāsu, kuras ir Eiropas valstis, arī Panama te ir iezīmēta. Uh, redzat, ka te ir arī dažas Eiropas valstis, pārsvarā gan nē, bet, ja mēs definējam, ka puse no pasaules ir ārzonas centri, tas ir pārāk plaši. Aplūkosim, ko dara ārzonas centri, ārzonas centri un uzņēmumi. Vai viņi palīdz uzņēmumiem finansē investīcijas, dažkārt tās, tās, tie, tās ir holdinga kompānijas, kas mm, dažādu iemeslu dēļ izvēlas tad, darboties no ārzonas, bet katrā gadījumā pamatā ir noslēpumainība. Viņi vēlas paslēpties no konkurentiem. Vai ārzonas centri palīdz izvairīties no noz, nodokļu maksāšanas, un vai viņi palīdz noziedzniekiem atmazgāt naudas līdzekļus? Arī uz šo jautājumu atbild būtu jā. Uh, ir daži pētījumi, diemžēl pieejami tikai nīderlandiešu valodā. 2015. gadā iepriekšējais uh, finanšu policijas darbinieks Nīderlandē, kurš ir cīnījies pret ārzonas uzņēmumiem, kas ir izmeklējis ļoti daudz dažādus gadījumus Nīderlandes policijas uh, labā. Nu, viņam ir ļoti plašas zināšanas, un tagad viņš ir pensijā, un tagad strādā pie savas doktora disertācijas, un ieguvis grādu, un tagad iepazīstināšu dažiem no rezultātiem. Uh, Tātad nu, saskaņa ar visiem avotiem, ko viņš varēja atrast, viņš identificēja 4,2 miljonus ārzonas uzņēmumus. Un varat redzēt, ka lielākais daudzums ārzonas uzņēmuma atrodams Amerikā un Karību jūras reģionā. Eiropā ir 687 tūkstoši, Āfrikā nedaudz mazāk, Bet, ja runājam par naudu, par uzņēmumu vērtību, tad uh, bilde ir pavisam citādāka. Viņš uh, izdarīja ļoti labu aplēsi, pat ne aplēsi, viņš pierādīja, ka uh, no kurienes rodas šī ārzonas bagātība un uz kurieni tā tiek novirzīta. Un redzēt, ka vislielākā naudas vērtība ir no Eiropas uz Eiropu. Tā ir Eiropa, Mm, kurā ir tātad lielākie ārzonas naudas darījumi. Šveicē tiek runāts par vienu triljonu eiro uz apvienoto karalisti un uz īriju ir vairāki triljoni. Eiropu uz Luksemburgu ir milzīgs ap, apjoms, un tātad vairāki triljoni no šiem 7,8 identificētajiem triljoniem ir darījumi Eiropas ietvaros. Mēs nevaram izlikties, ka uh, šim jautājumam nav nekāda sakara mums, ka runa tikai par Panamu. Ārzonas uzņēmumi ļoti aktīvi darbojas Eiropā darījumos, kas notiek Eiropas iekšienē, un es arī uzskatu, ka tā ir Eiropas problēma. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību pēdējai kolonnai, kuras apskatīju, kuri ir Eiropas ārzonas centri, kur Eiropiešiem patīk ieguldīt savu naudu, uh, Un varat redzēt, ka katrai valstī ir savas uh, pre preferences. Francija tas ir Monako, Itālijas San Marino un Kampa d'Itālija. Nīderlandieši dodas uz Arubu vai Nīderlandes Antīvu salām, bijušām kolonijām. Portugālē tā ir Madeira, apvienotāja karalistē. Um, ehm, te mēs runājam par lielāko ārzonas centru skaitu. Uh, ļoti daudz dažādas salas. Viss, mm, tas ir tāds lielākais skaits. Lielbritānijā ļoti strikti banku likumi, bet tas neatur um, tātad, uh, salu iesaistīšanos. Tā arī ir Eiropas atbildība, vismaz mēģināt cīnīties pret to. Esmu norādījis dažādus uh, uh, Mm, principus, piemēram, finanšu noslēpuma indeksu un tā tālāk. Dažas no valstīm, kas parādās um, šajā sarakstā, tad uh, jāsaka gan, ka uh, Eiropa īsti neizceļas pasaules kontekstā. Vienīgā varbūt ir, uh, ko varētu izcelt, ir uh, Luksemburga. Uh, mēs noteikti neesam uh, pasaules līderu pozīcijās, bet Mēs redzam, ka arī daudzas Eiropas valstis ir ļoti noslēpumains, jo īpaši Luksemburga, apvienotā karaliste, Austrija, kas ir 24. vietā, Vācija 8. vietā. Tās ir valstis, kurām pastāv banku noslēpums, kas viņas padara par noslēpumainākām nekā citas. Un tad arī zināms arī aizdomas, un ko nevaram nedz izsekot. Bet uh, lielākās bažas rada šīs nelielās salas. Uh, ko Eiropas Savienības valstis izvēlas, lai veiktu savus nepārāk tīros darījumus. Kāds sakars ir ārzonas centriem ar noziedzību? Uh, bišas policisti uh, iznalizēja 17 lielākās narkotiku lietas, uh, ko Nīderlandes finanšu policija izskatīja laikā no 90. līdz 2012. gadam. Uh, Tie ir tādi, tās ir krimināla lietas, kur bija iesaistīta arī. Uh, viņš konstatēja, ka uh, eh, 741. krimināla lietā tika iesaistīti, bija iesaistīti arī ārzonas centri un tika veikti 3634 finanšu darījumi 56 miljardu eiro apmērā. Uh, Un tika pierādīts, ka tie ir līdzekļi, kas izgāja cauri ārzonas uzņēmumiem. Mēs nevaram teikt, ka tie ir nekaitīgi, apgrozās ļoti lieli naudas līdzekļi, un tas arī ir pierādījums, ka te ir runa tikai par izvairīšanos no nodokļiem, bet arī par noziedzīgiem, noziedzīgi jūtiem naudas līdzekļiem. Arī bankas ir iesaistītas, bankas ir līdz atbildīgas. Viņas sniedz konsultācijas saviem klientiem par ārzonas uzņēmumu izmantošanu un tā tālāk. Tādēļ banku iesaistīšanās ir ļoti svarīgi, ja vēlamies cīnīties pret problēmu. Nīderlandē redzam, ka ļoti daudzi ārzonas uzņēmumi ir iesaistīti mājokļu tirgu. Uh, Jūs nevarat īsti zināt, kas ir tas, kurš nopērk jūsu nekustamo īpašumu, vai nu tas ir ārzonas uzņēmums vai patiesas cilvēks, un tas arī ir veids, kā noziedznieki uh, un citi cilvēki izmanto šo iespēju, lai iepirktu nekustamo īpašumu, kas arī ir liels apdraudējums. Kopš uh, uh, noteikumi pret naudas atmazgāšanu kļuvuši striktāki, tātad ir pārmaiņa viņu aktivitātē, sākot no izvairīšanas ja kādreiz tā bija izvairīšanās no nodokļiem, tagad notikusi pārēj uz korupciju, naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ārzonas uzņēmumi tiek izmantoti, lai a, pārnestu naudu, a, nu, kad Vācijai un Šveicai vajadzēja atklāt savus datus, mm, un tad viņi atrada schēmas un citādas konstrukcijas, kā šos līdzakļus novirzīt. Ir arī ASV senātna pētījums, kas a, parādīja, ka 70% no ārzonas uzņēmumus iesaistītiem ir individi, bet tikai 30% uzņēmumi. Ka uzņēmumiem vēl joprojām ir pieejami diezgan daudz tātad juridisku iespēju, kā pārnest savu naudu, kamēr attiecībā uz individiem noteikumi ir striktāki. Uh, Tātad, ko Eiropa ir darījusi, ko Eiropas Savienība, Eiropas komisija ir darījušas, lai izvairītos no tā, ka tiek nelegāli iegūt līdzekļi uh, legalizēt? Mums ir uh, uh trešā naudas uh, neatmazgāšanas direktīva Eiropas Savienība, un mēs analizējām to laikā no 2009. līdz 2012. gadam. Uh, tiks sagatavots liels ziņojums. Mūsu komanda bija Utrehtē, te redzama arī es, un ir profesori pa labi un pa kreis no mans. Volkara kungs, un vēl kolēģi bija um, kriminālajās tiesībās uh, speciālisti, un nu, tie visi arī citi šeit ir uh, Eh, doktors, doktoranti, kas eh, savu pētījumu iestrādāja savā doktora darbā. Tātad mums pie šī projekta trīs gadu gaitā strādāja ļoti entuziastiski noskaņot cilvēku. Kā priekšstādātājs sacīja, mums vienmēr bija jautājumi, uh, uz kuriem mēs mēģinājām atbildēt eh, ar ziņojumu, kuri mums bija pieejami uz galda, un citos gadienos nu, organizējām aptaujas, nosūtījām uh, intervijas. Uh, Eiropas Savienības dalībvalstīm 27. toreiz vai Horvātija nebija Eiropas Savienības dalībvalsts un nosūtījām arī pieprasīja pēc ziņojumiem uz prokuratūru, bankām, ministrijām Mēs eh, aizpildījām, viņi aizpildīja mūsu veidlaps, tad mēs organizējām diskusijas, nelielas diskusiju grupas, un tad arī tika veikt pētījumi, kas eh, izkristalizē nelielās atšķirības ar dalību valstī. To nevarētu tūlīt pat uh, konstatēt tā pašsaprotam, bet vienkārši bija prokurori, kas uh, raugoties uz citu piemēriem aizdomājās, vai to varētu uzskatīt par naudas apmazgāšanu. Un valsts ļoti labi sadarbojās ar mums, sniedzot mums savu atbalstu. Vairākas valstis arī novērtēja iespēju apspriest šos jautājumus ar mums. Vienīgā valsts, kas nepiedalījās eh, diskusijās, bija, diemžēl, Francija. Es domāju, ka bija zināms šēžas tam. Uh, Mēs nevarējām Franciju dabūt pie sarunu galda, bet visas valsts labprāt piedalījās diskusijās. Tad ko mēs darījām? Mēs teicām, ka ir piecas lietas, ko vēlamies ieskatīt. Pirmkārt, secināt, vai valsts ir apdraudēta uh, naudas atmazgāšanas sakrā. Jo, ja tā nav apdraudēta, tad mums nekas nav jādara. Tad tālāk, uh, kā trešā mm, anti-laundering direktīva tiek īstenota vai ir uzlabojumi. Tālāk mēs skatāmies, kā Eh, tika izveidot finanšu izlūkošanas vienība, ko tā darīja, ko darīja prokuratūra, un tad arī kāds ir secinājums eh, par to, cik labs bija, labi bija šī politika. Šādā aptā veicām visās valstīs, un pirmais rezultāts bija par to, ar cik lielu risku, ka tiek apmazgāti nelegāli iegūti līdzekļi, uh, valsts saskars. Eh, Volker kungs veica šo pētījumu un secinājums skaidri. Jūs redzat, ka rietumu valsts daudz vairāk pakļauts eh, šim riskam nekā austrumu. Eh, Eiropas valsts tāda valstis, kur ir ļoti labi attīstīti ekonomiskie centri, kur daudz vairāk var līdzekļu ieguldīt ekonomiskajai aktivitātei, šīs valstis daudz saistošākas um, naudas atmazgāšanai. Uh, ASV um, ir uh, tā valsts, kur notiek visu pus, uh, viss uh, naudas atmaskāšanas puse, puse no visa apjoma, tāpēc arī ASV šis jautājums nodarbina. Kad jūs paraugāties uz kopienākumu, cik lielu īpatsvaru no tā apdrauda atmazgāšana, tad skaidrs, ka te ir Baltijas valstis, kas ir īpaši apdraudēts no Krievijas pusi, ka jūs maināt rubļus uz eiro, un tad vēl arī mazas valstis, Kipra un Luksemburga. Tālākais punkts eh, - juridiskā īstenošana, kā šī jautājums par to, cik labi šī direktīva tika izstrādāta un cik labi tā tika īsteno dalībvalsts. Pirmā, pirmais rādītājs bija saistīts ar to, cik ilgi valstī, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai īstenotu ES direktīvu. Parasti ES pētījumos tiek sacīts, ka ja īstenošana tiek ātri, tad, eh, tad tur ir problēmas. Uh, Mm, bet mēs tā nevarētu secināt. Bija grūtības tomēr piemērot šo direktīvu. Francijā tas aizņēma trīs uh, gadus, uh, apvienotā karalistē um, tikai dažus mēnešus. Jūs esat jau garāks, garāk līnija, jo vairāk laika tas prasīja. Mēs uzdevām jautājumu, kāpēc tā. Īrija, piemēram, teica, ka mums bija juridiski šķēršļi grūtības, ka šī uh, naudas neatmazgāšanas direktīva neiedars mūsu sistēmā. Ko var darīt ar tā tiesību aktu direktīvu, kas nav saskaņojama ar mūsu tiesību aktiem? Cits valsts minēja sociālo, sociālās grūtības, ka, piemēram, eh, juristi bija pret to, tā bija Beļģijā, Francijā, Polijā, ka tāda bija sociāla pretestība ka notāriem un advokātiem ir jāziņo, juristiem jāziņo par uh, šīm aizdomām. Tā bija politiski grūtības. Beļģijā nav valdības, nebija valdības ilg, ilgstoši laika, tā nevarēja to īstenot. Tad arī tādas problēmas, kā piemēram Francijā, ilgstoša parlamentārā procedūra, tāpēc tas aizņem trīs gadus. Bet mēs secinām, ka politiskas pretestības nebija, jo daudzām dalībvalstīm jau bija finanšu jautājumu darba grupas, Un tā direktīva jau bija tā pašā virzienā, kurā tās devās jau jebkurā gadījumā tāda valstīs. Bija ļoti laba informācija, tajās bija se, um, semināri, tāda valsts nebija pārsteigts par šādu direktīvu. Tas bija labi sagatavots. Mēs varējām secināt, ka vecajās dalībvalstīs aizkavēšanās bija daudz ilgstošāk nekā jaunajās dalībvalstīs. To var uzskatīt par kaut ko labu, bet arī par sliktu. Mēs secinājām, ka daudzas jaunās dalībvalstis vienkārši iekopēja direktīvu savos tiesību aktos, un tas notiek visam ātri tātad. Tad nav teikts, ka viens variants labāks par otru. Un tad vēl bija dalībvalsts, kurās bija iekšējā uzraudzība, kur profesionālām organizācijām bija jānāk lējā savā atzinumu, un līdz ar to laiks uh, bija vajadzīgs vairāks nekā tajās valstīs, kur šādu procedūru nav. Nu, katrā ziņā liela pretestība pret šo direktīvu nebija, un, kā jau es teicu, direktīva bija labi sagatavota, no Eiropas Savienības puses. Kas eh, tika uzskatīts par negatīvu šajās direktīvas no dalībvalsts puses? Viena lieta ir tāda, ka dalībvalsts sūdzējās, ka bija atšķirības starp FATF e rekomendācijām un trešo direktīvu, piemēram, attiecībā uz vienkāršoto eh, paļaušanos uz trešo iesaistīto pusi. Ja vienas valsts banka ir pārbaudījusi klientu, tad tas ir iekšējais uh, Eiropas Savienības darījums, tad citai bankai nav jāpārbauda šis klients, bet uh, speciālās darba grupas to pieprasīja. Tātad, ka bankām bija jāsaskars gan ar FTF eh, izvērtējumu, gan vēl ar citu, tātad valstīm tas nepatīk. Un tad vēl bija grūtības saistībā ar interpretāciju Piemēram, nebija skaidrs, kas ir galīgais eh, labuma guvējs. Tāpat bija savādi, ka politiski redzam persona, PEP saucamai, tika mm, skatīta ats, atšķirīgi, vai tas notiek val, viņa valsts ietveros vērpus tā. Tātad arī tas tagad ir mainīts 4. direktīva. Tāt lietas, ko mēs šeit ierosinām, es nezinu, vai viņi ievēroja mūsu ieteikumus, tas bija vienkārši problēmas, kas šeit tika ievāktas. Tad vēl ir eh, vairāki faktori, kas bija saistīti ar konkrētām valstīm. Tur ir eh, manā pētījumā desmit lapspus, bet par tām es sīkāk nestāstīšu. Tas varētu būt interesanti juristiem, bet tā kā šie pētījumi ir 3-4 gadus veci, tad varbūt, ka tas ir vairs nav tik aktuāli. Pārēsim pie nākošā slaida īstenošana. Ko finanšu izlūkošanas um, nodaļas darīja ar šo direktīvu? Pirmkārt, tās bija jāizveido. Tad mums ļoti dažādas finanšu izlūkošanas nodaļas tām bija jāveic ziņojumi un kaut kas ar tiem ziņām jādara ir gandrīz puse administratīvo finanšu izlūkošanas nodaļu FIU. Tie ir um, zilim, uh, šīs nodaļas ir zilas, uh, ir dzeltans manā, manā schēmā, tad ir juridiskas šādas nodaļas, tas ir dzeltnā krāsā, un tad ir tāda jaukta schēma, kas šeit tad ir um, sarkanīga. Tātad ir ļoti dažādi FIU, ja finanšu izlūkošanas nodaļas. Mēs varētu, protams, apgalvot, ka viena administrācijas forma labāk par citu, taču neko tādu mēs nevaram apgalvot, jo mēs secinājām, ka daudz svarīgāk ir tas, cik daudz ir personāla šajās nodaļās. Bija tad divi satricinājumi Mēs bijām šokēti, ka tik liela valsts kā Vācija nodarbina tikai 80 cilvēkus, kas darbojas finanšu izlūkošanas nodaļā. Bet Itālijā bija 100 tādu cilvēku, bet problēma bija tāda, ka šie cilvēki strādāja centrāla bankā. Tā tad darbojās banķieri, kam nebija piekļuvu policijas datiem tur tika veiktas izmaiņas, un es zinu, ka arī Vācijā tagad no oficiālās policijas tas ir pārgājis uz administratīvo nodaļu, bet ir skaidrs, ka ļoti dažāds personāla līmenis un cik daudz līdzekļu tam tiek veltīts šim atmazgāšanas apkarošanai. Papildu uzdevumi kas bija jāīsteno finanšu izlūkošanas nodaļām. Dažām bija varam jāsagatavo savu veidu antimonī laundering direktīvu, citiem bija uzraudzības uh, uzdevumu, citiem bija jāizvento vadlīnijas, citiem atkal sankcijas. Tātad dažiem bija milzīgi uzdevumi, citiem vienkārši bija tādi. Tāds kā veidlaps jāizpild un jānodot tas tālāk policijas pārziņā. Tātad ļoti dažāds darba apjoms un raksturojums. Dažkārt FAU var būt ar pārāk lielu darbu apjomu, bet mēs secinām, te jūs redzat, kā sadalās darbība, dar aktivitātes, tā tad austrumos daudz vairāk prasību nekā rietumos veicamās darbības. Bet tad tālāk raugoties uz informāciju, kurai šīm nodaļām ir piekļuvi. Ja man, ja man ir aizdoms par uh, nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanu, tad man ir jāpārbauda ar uh, komerciālo faktoru reģistrs, visādi citādas datu bāzes, jo uh, krimināli elementi ir mobili visā sektorā, un ja man nav iespējas uh, ka finanšu izlūkošanas nodaļas pārstāvjiem izskatīt dažādos datus, tad es nevaru viņiem mēroties spēkiem. Bija vairāki modeļi, ka, piemēram, Beļģijā ir informatīvais koordinators, kurš nodrošina, ka ir administrācijas pārstāvu piekļuve policijai, policijas datbāzēm, bet ja jums nav precīzi informācijas, piemēram, mūsu gadījā runa par nodokļiem, tad eh, dažām valstīm nav piekļuve šīm nodokļu bāzēm. Uh, varbūt kāds ir acīgāks. Jūs redzat, e, ir tādas valsts, kurās nav oranžā krāsojuma. Es domāju, Vācijā tā ir, ka nav piekļuvis datiem par e, nodokļiem, jo jūs tā tad mm, nevarējāt e, secināt, vai šim uzņēmumam ir krāpšanās ar nodokļiem vai ne. Bet skaidrs, ka finanšu izlūkošanas nodaļām ir jābūt piekļuvei plašai datu bāzei, ja viņi vēlas pārbaudīt uzņēmumus, kas tiek turēt aizdomās par naudas atmazgāšanu. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ir uzraudzība. Mēs arī gribējām zināt, cik labi tiek ziņots par uzraudzību, kurš to pārbauda bankas, uh, jo ir taču arī nekustamā īpašuma aģentūras jautājums, vai tās atbilstoši ziņo par aizdomām par naudas atmazgāšanu. Un te uzraudzība bija atšķirīga dažādās valstīs, dažkārt eh, finansiālā izlūkošanas nodaļa to dara. Es atvainojos, tiek runāt, pārtraukt runātāju, vai jūs varētu nošķirt finansiālo sektoru un nefinanciālo sektoru. Jā, parasti bankas ir atsevišķi skatītas, jā, paldies ļoti labi par šo. Paldies par komentāru. Bet mēs eh, varējām secināt, ka uzraudzība ir ļoti dažādi īstenota. Mūsu aizdomas toreiz, tagad iespējams situācija mainīsies, ka attiecībā uz uzraudzību nekas daudz nenotiek. Bankas vispār eh, dažas labas uzskatīja, ka naudas eh, atmazgāšana nemaz nav tik svarīga. Uh, Tātad tas, cik lielā mērā tika pārbaudīts aizdevums par naudas atmazgāšanu, eh, nebija plaši. Tad jautājums par to, vai jāmaksā sodi vai sankcijas jāizvērš, protams, šis jautājums jāskata plašāk. Tālāk īstenošana, ko prokuratūru un policija dara mums. Eiropā ir divas sistēmas - civiltiesības un uh, precedentiesības uh, pēdējās ir apvienotā karalistē un Maltā. Jūs redzat, ka pr prokuratūras uh, nozīme šajās divās sistēmās ir ļoti atšķirīga. Mēs nenozējām, ar ko nodarbojas tiesa, jo Uh, pat visāizņemtākais uh, prokurors var neskatīt uh, naudas atmaskāšanas jautājums, bet uh, civil uh, tiesību v, sistēmā uh, prokurori nodarbojas ar šiem jautājumiem. Ir vairāki piemēri, ka, piemēram, ir uh, Somijā uh, civil tiesību sistēma, bet uh, prokuratūra nav iesaistīta uh, posmā pirms tiesas Citi varianti. Mums bija tāda runa par sankcijām. Arī šeit ir eh, liels atšķirības. Tad, cik lielā mērā, kādi ir tie sodi par eh, šādiem noziegumiem. Vidēji eh, mēs rēķinājām to tā tad apcietinājumu dienās arī tad, kad reāli tas tika izteikts naudas summā. Uh, Dažkārt eh, tas bija pieci gadi, dažkārt tikai eh, mēneši, tā atšķirībā no tā, kurā valstī eh, notiek šis pārkāpums, ir ļoti atšķirīgi noteikumi. Tāda viena lieta ir par teroristu finansēšanu, cita ir par naudas atmazgāšanu. Tad mēs skatījāmies, cik daudz ir. Uh, apsūdzību par naudas atmaskāšanu. Mēs redzam, cik daudz ir visā darbība, tā tad eh, pārbaudīšana, policija veic izmeklēšanu, bet reāli eh, nosodīšana, sodi, piemērot eh, pavisam nedaudz priekšstādātāju kungs, es te neko nekrāpos. Tas agrāk bija redzams vienīgā valsts, kas ļoti labi rezultāts uzrādīja bija Dānija. Un tad uh, mums teica, ka mums šis naudas uh, eh, atmazgāšanas tiesība akts ļauj iznot savu darbu. Tas mm, līdz ar to ļauj mums veiksmīgāk darboties. Citās valstīs ir juridiskās sistēmas, kur ir jāpierāda, ka šis cilvēks ir, piemēram, eh, narkotiku tirgonis un ka tiek atmaskāt līdzekļi. Uh, Tā tad ir valstis, kur vispirms ir ja eh, noziegums eh, jāpierāda, lai vispār varētu izmeklēt naudas atmazgāšanu. Tā ir tāds valsts, kur eh, tas notiek pavisam ātri, bet citās ne. Tas var mainīties, taču. Uh, tur tiesnešiem arī ir jā, jāpavērš pretējā virzienā tas pienākums pierādīt noziegumu jo mēs no ASV pieņēmām šo pantu, ka cilvēkam ir jāpierāda, ka viņš ir godīgs, nevis tiesnesim jāpierāda, ka viņš ir noziedznieks. Man ir only conviction. Ja mēs uh, runājam par to, cik daudz cilvēku, piemēram, arī tiek aizturēti katrā valstī, par naudas atmazgāšanu. Nu, Vācijā ir patiešām augstāki rādītāji, jo tur ir vienkārši lielāks iedzīvotāju skaits, piemēram, 50 tiesvedības procesu un tā tālāk. Ja jūs gribētu veikt naudas atmazgāšanas operācijas, kur jūs tās veiktu, jāņem vērā, cik eh, arī eh, laba ir informācijas apmaiņa starp tiesības sargājušām iestādēm un cik liels cietumsots jūs sagaida. Eh, nu, šeit jūs varat redzēt grafiku, tāds kā ieteikums naudas atmazgātājiem. Uh, Um, spilgti rozā krāsā jūs varat uh, redzēt iezīmētas tās teritorijas, kur būs vismazākie naudas sodi. Tālāk uh, zemi sodi, bet varbūt uh, augstāks tiesas sods ir ar dzeltenu krāsu iekrāsotās valstīs. Un jums līdz ar to, ja gribat šādas aktivitātes veikt, ir jādodas uz valstīm, kas šeit ir iezīmētas fuksijas krāsā. kā uzlabot situāciju, kā notiek starptautiskā sadarbība. Mēs neskatījāmies, ko dara ministrijas. Mēs skatījāmies, kā eh, sadarbojas, piemēram, prokuratūras ar eh, finanšu izmeklēšanas, finanšu izlīgdienestiem un Ir dažādi saprašanās memorandi Eiropolā, Interpolā un šie FIU var tātad pateicoties šīm sistēmām apmainīties ar informāciju. Ir arī Eurojust um, tīkls, kurā var sazināties valstu prokurori. Jāsaka, ka FIU uh, struktūra ir ļoti efektīva un te ar informāciju varētu uh, apmainīties daudz labāk, lai uzlabotu arī starptautisko sadarbību. Kādēļ šī starptautiskā sadarbība nav nu, tik nevainojama, kā mēs to vēlētos? Uh, Semināros mēs secinājām, ka 15 dalību valstīs tas nozīmē nozīmīgas kavēšanās. Tātad, ja es pieprasu ziņas par kādu naudas atmazgātāju, par kādu noziedznieku, tad eh, tas prasa vairākas nedēļas, kamēr saņem atbildi, un šis cilvēks jau var doties uz citu valsti. Tālāk informācija ir arī eh, jāpārtūko, ir jāpieeja dokumentiem, citreiz eh, dokumenti neatbilst prasībām. Ja, piemēram, jūs eh, lūdzat informāciju no eh, Šveices, viņi jums nākamajā dienā jau atbildēs, bet tā varbūt nav gluži tā informācija, ko gribējāt saņemt. Ir cits valsts, kas sniedz jums informāciju ļoti ātri, bet tā nav tā, ko jums vajadzēja. Tad ir arī konfliktējušas datu aizsardzības sistēmas Un tieši datu aizsardzības dēļ jūs nevarat saņemt arī informāciju no citas valsts. Protams, eh, dažās valstīs tika kā šķērslis minēta arī valodu barjeri. Ja jūs nerunājat attiecīgās valsts valodā, tad, protams, eh, jums nav tik eh, vienkārši izlasīt šos juridiskos dokumentus, jo tie ir ļoti procī, precīzi, tā nav daļa literatūra. Bijām ļoti pārsteigti par uh, atbildēm, ņemot vērā, ko tad valstis uzskata par uh, līdzekļu, uh, nelegālo līdzekļu nelegalizāciju. Piemēram, ja jūs nozieguma vietā noņemat, nozogat, noķerat laupītāju, uh, Eh, vai eh, mēs to uzskatām par eh, naudas atmazgāšanu vai nē. Jūs redzat šeit sarkanā krāsā iezīmētas ailītes un zaļas ailītes, un ja kāds, piemēram, nopirka kaut ko sev vai savai ģimenei, to varēja uzskatīt par pašam savus naudas atmazgāšanu, un jāsaka, ka tagad valstīs Austrijā, Somijā un arī pat Vācijā nesen nācās grozīt likumu, jo lai arī šo self-laundering varētu uzskatīt par noziegumu. Un jāsaka, ka pat aptaujājot uh, dažādas ekspertu grupas, mēs nonācām pie daudzām atbildēm. Runājot par teroristu finansējumu, šeit atbildes bija homogēnākas, jo arī uh, definīcijas ir vienkāršāk uztveramas. Mums ir jāsaprot arī, vai, piemēram, cilvēks, kas finansē šādas operācijas, bija pilnīgi informēts par visu notiekošo, kas notiks ar šo naudu, kā tā tiks izmantot. Protams, mums ir jābūt arī harmonizācijai, lai labāk apzinātu, kas tad īsti ir naudas atmazgāšana un ko mēs par tādu nevaram uzskatīt, bet joprojām ir milzīgas atšķirības ir jāizvērtē, cik veiksmīgi ir bijusi ieviestā politika un kā to ir izmantojušas dalību valstis. Mēs dalību valstīs veicām rūpīgu analīzi un, ja šeit ir tikai zaļā krāsa redzama, tad situācija ir vienkārši perfekta. Un vienīgā valsts, kur visas ailītes ir zaļas, kur nu viss ir gluži ideāli, ir Dānija. Visās citās valstīs eh, kaut ko varēja uzlabot, piemēram, apvienotajā karalistē varēja uzlabot eh, informācijas apmaiņu starp izlūkdienestiem un prokuratūru. Citās valstīs savukārt varētu, tas ir pēdējais eh, punkts, pēdējā ailīte. Apsūdzību skaits arī to daudzās valstīs varēja uzlabot. Tātad katrā valstī bija kāda kļūme, ko izskaust. Nav te tādas labākās, nav sliktākās valsts. Mēs uzskatām, ka ir daudz eh, labāk eh, uzlabot situāciju, izskaust kļūdas, nekā tikai valstis kaunināt. apkopojot visu pētījumu rezultātā gūto informāciju, eh, datorizējot to un paskatoties, eh, kādas līdzības ir novērojams valstīs, mēs varējām identificēt četras valstu grupas, eh, runājot par naudas atmazgāšanu. Pirmā grupa ir tāda, kur self-laundering netika joprojām uzskatīts par noziegumu. Ja jūs nonākat eh, finanšu darba grupas sarakstā, tas nozīmē, ka jūs, piemēram, eh, varētu atteikties no jau kāda veida darījumiem ar ASV. Austrija, Dānija, Somija, Vācija bija tajā pirmajā grupā. Tās ir valsts, ko varam uzsākt par ārējās piedienu valstīm. Tālāk eh, valstis tādas kā Beļģija, Francija, Grīķija, Itālija, arī federālas valstis, kas ir sadalītas. Uh, Eh, cieš no iekšējām problēmām, iekšējas piediena, jo varbūt naudas atmazgāšana nav tā lielākā problēma, ar ko sastiepti, sastop šīs valsts, bet ir cita veida ķībeles, ekonomiskie konflikti un tā tālāk. Trešā valstu grupa eh, kur ir ārkārtīgi daudz līdzekļu no ārvalstīm, ko atmazgāt Kīpra, Nīderlanda, Luksemburga, piemēram. Tas ir eh, visai mazas valstis un eh, tās sastops ar lielām problēmām. Un jāsaka, nu, ka varbūt eh, pašā valstī nedzīvo tik daudz šo noziedznieku, bet to pārpludina līdzekļi no trešajām valstīm. Un vēl ceturtā valstu grupa, kur pēc Berlīnas mūra krišanas nācās izveidot jaunu sistēmu, investēt izglītībā un citās jomās. Tur naudas atmazgāšana nebija galvenā prioritāte un tās ir mazāk apdraudētas. Daudzas no šīm valstīm nevarēja izveidot tehniski tādu uh, pašas savu uh, anti-atmazgāšanas līkumu, tās vienkārši to nokopē no citām valstīm, kurām jau bija pieredze šajā jomā arī saziņas kultūra bija daudz citādāka. Vienā valstī man pro, galvenais prokurors teica, ka viņš ir sagatavojis prokuroriem dokumentus, kā cīnīties pret šo noziegumu. Ir valsts, kur vispār tas bija nu, pilnīgs jaunums. Vajadzēja izveidot pilnīgi jaunas struktūras, tas prasīja laiku un, protams, to nevarēja izdarīt tikpat ātri kā ļoti attīstītās valstīs, kas jau sen ir ES sastāvā. Ja mēs runājam par četru veidu Eiropām vai četru veidu šīm kategorijām, tad ir jābūt arī četrām atšķirīgām sistēmām, lai varētu pret šādu noziedzību cīnīties. Nevar visiem piemērot pilnīgi vienu un to pašu metodu. Nu jā, uz papīra tas izstās jauki, bet eh, praksē nebūtu nav tik vienkārši. Ceturtā antiatmazgāšanas direktīva. Gribu tikai pieminēt vienu aspektu Mēs te runājam par politiski nozīmīgām personām un citiem principiem, bet es gribēju vēl šeit pieminēt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu noziegumi nodokļu jomā tagad eh, tiek eh, stingri sodīti. Es esmu juriste un es gribēju eh, Mm, noskaidrot, kāda ir situācija tajās valstīs, kurās es daudz maz pazīstu likumdošanu un kuru uh, valodas es protu. Ja, piemēram, uh, nodokļu nemaksāšana ir atzīta par noziegumu, uh, tā citreiz tiek iekļauta arī antiatmazgāšanas līkumos. Piemēram, Austrijā varētu pateikt, ka katrs kas nav nomaksājis vairāk par 100 tūkstošiem eiro uh, nodokļu, tiek uzskatīts par krāpnieku, un tas patiešām ir arī noziegums, kas kvalificējams kā anti-atmazgāšana, kā naudas atmazgāšana. Un Vācijā valsts prokurore teica, ja ir eh, nenomaksāt nodokļi par vairāk par 50 tūkstošiem eiro, tad var eh, jūs ielikt cietumā. Neizvairīš nodokļu nemaksāšana Vācijā nav tas nopietnākais noziegums, bet ja to eh, nedaudz grozītu, tad to varētu klasificēt kā naudas atmazgāšanu un proti nopietnu noziegumu. Tā tad jāsaka, ka dažas uh, dalību valstis ir labi transponējuši šo direktīvu, citām vēl ir grūtības. Bet mums, protams, ir jādefinē, kas ir nodokļu noziegums, tax crime. Tas ir termins, kas nāk no Amerikas. Mums ir jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas krāpniecību un ir jāapzina, kas 28 valstīs tiek traktēts kā nodokļu noziegums, kur to var klasificēt kā naudas atmazgāšanas pārkāpumu, kur nē. Nu, es saprotu, ka valstīm pašām tas ir jāidentificē, un eh, ja mēs varētu pietiekam ātri informāciju saņemt, mēs redzētu, kur ir arī galvenie trūkumi. Tagad spēkā ir daudz likumu, tagad eh, mēs eh, esam apzinājuši, kur atrodas nodokļu paradīzes, tā teikt, augstā no nu, likumdošanas fāze. Tagad mēs esam pārgājuši uz karsto fāzi, mēģinot pret eh, šiem noziegumiem cīnīties aktīvāk, jo likumi jau ir stājušies spēkā. Amerikāņi vēlējās, lai ārvalstīs uh, esošie viņa pilsoņu konti būtu caurskatāmi, tika pieņemts arī īpašs likums, mēs arī to pārņēmām, ir piemēram automātiskās informācijas apmaiņas likums, ziņošana, informācijas sniegšana par katru valsti, tā tad ir daudzi instrumentu, kas um, ir domāti, lai padarītu nodokļu nemaksāšanu grūtāku un nepievilcīgāku. Jāsaka, ka ir uh, daudz likumdošanas, arī anti-atmazgāšanas direktīva, bet, uh, protams, tas vēl nav nesis cerētos augļus. Kopīgi ar uh, Ričārdu Mērfiju no Citīs Universitātes Londonā, kā arī ar kolēģiem no Kopenhāgenes biznesa skolas, mēs mēģinājām uh, saprast, kā šis starptautiskais regulējums ietekmēs sadarbību starp valstīm, sadarbību starp nodokļu konsultantiem, kā grāmatvežu un vispārējie, kas strādā finanšu jomā, tiks galā ar šo jauno regulējumu, jo, protams, neizbēgam tur arī būs savi caurumi vai manevrēšanas iespējas. Un mēs, protams, vēlamies uh, tos apzināt pēc iespējas ātrāk. Uh, Jāsaka, ka projekts nu pat ir uzsākts, eh, tam ir trīs gadu mūžs paredzēts, līdz ar to vēl pirmie rezultāti nav mūsu rīcībā. Bet eh, tik daudz notiek vienlaicīgi un tik lielā tempā, tempā ka mēs vēl nezinām, kur nonāksim. Un tādēļ Jāsaka, ka uh, noziedznieki joprojām atradīs uh, jauns veidus, kā noslēpt savas finanses, uh, viņi joprojām turpinās to darīt, bet, nu, mēs viņu dzīvi arī padarīsim grūtāku. Noslēgumos gribēju tikai pateikt, ka ir jābūt atbilstībai eh, cīnoties pret naudas atmazgāšanu. Ir eh, jāpārliecina būtiskākie spēlētāji valstis, izmeklēšanas dienesti, prokuratūras, tiesas, bankas, advokāti, notāri, ka ir jācīnās pret šo fenomenu, tas jādara starptautiskā līmenī, ir jāsadarbojas, jo tas ir mūsu visu interesēs. Jāsaka, ka Džons Hjūsons Mils 19. gadsimtā teica, tas ir noziegums bez e, upuriem. Tā tad ir ļoti grūti izmeklēt noziegumu, ja nav tieši identificējams tā upuris. Uh, un bija valstu prokurori, kas teica, mēs nevaram šo lietu izskatīt tiesā, jo nav jau arī upuru, kas varētu ierasties un liecināt. Tad mums ir jāsaprot, kur ir netiešie upuri, tie, kas ir zauduši, cietuši zaudējumus, ņemot vērā arī nodokļu līdzekļu, nodokļu maksātāju naudas izšķiešanu un tā tālāk. Jāsaka, ka šis bezupura noziegums varbūt šķiet visai abstrakts un ir grūti uh, pārliecināt par attiecīgu sodu un likumdošanas nepieciešamību. Nav arī varbūt tādas lobija grupas, kas par to iestātos. Mums ir um, dažādas sistēmas un naudas atmazgāšanas politika dalība valstīs ir atšķirīga. Bija tādas valsts, kas domāja, ka tā ir cīņa pret korupciju vai pret uh, kontrabandu, pret uh, narkotiku tirzniecību. Tātad, nu kam tad tas īsti ir domāts? Uh, Jāsaka, ka valstis austrumos un dienvidos uh, ir varbūt nedaudz vārīgāks, ņemot vērā arī banku krīzi, nekā valstis um, Eiropas ziemeļos. Veicot pētījumu, mēs arī izskatījām dažādas uh, transakcijas, finanšu darījumus, kas mums likās aizdomīgi, iepazināmies ar izrakstiem no kontiem. Uh, Un jāsaka, ka ir iespējams arī falsificēt statistiku bez melošanas, ja tiek katru nedēļu apkopot banku izraksti. Uh, Un, ja jūs vēlaties septiņreiz vairāk statistikas, nu tad uh, apkopoša informācija katru dienu. Tātad šos skaitļus ir iespējams padarīt lielākus, ņemot vērā to, cik bieži ziņojumi tiek uh, nosūtīti finanšu izmeklēšanas dienestiem. Un vai šie skaitļi ir zemi vai augsti, tas eh, nav īsti izsmeļošs rādītājs. Protams, mēs redzam, ir bankas vai finanšu institūcijas, kur notiek daudz aktivitāšu, ir daudz valstu, kur ir arī eh, daudz enerģijas ieguldīts, lai pret šiem noziegumiem cīnītos, bet arī noziegumu skaits ir ļoti augsts. Valstīm ir uh, bieži vien, nu, varbūt motivācija uh, piedāvāt augstus lielus skaitļus, lai tiktu vaļā no FTF, bet uh, nevienmēr tas atspieguļo patieso lietas būtību. Jūs nekrāpjaties, jūs vienkārši nu, sniedzat skaitļus pārskatus par atšķirīgu laika posmu. Jāsaka, uh, Šeit jūs varat arī redzēt, ka ir dažādas valstu grupas un nevajag izmā, visus mēst pār vienu kārti. Ir vienmēr jādomā arī par atbilstību. Antiatmaskāšanas direktīva nav Eiropas uh, radošuma auglis, tas radās Amerikā un tika uzspiests Eiropā, bet mums vajadzētu atrast tādas Eiropas metodas, kā cīnīties pret nodokļu eh, nemaksāšanu. Mēs esam ļoti labus standartus ieviesuši attiecībā uz pārtikas produktiem, piemēram, nu, daudz augstāks nekā ASV, bet, ja runājam par FTFF, tad eh, Amerika mums ir ļoti lielu gabalu priekšā. Eiropas valstis ir daudzveidīgas, mums atšķiras juridiskās sistēmas, valodas, arī tas, kā tiek veikta uzraudzība. Mēs eh, varētu ļaut valstīm ieviest atšķirīgu politiku, bet paturot acu priekšā identisku mērķi. Ir nepieciešama uh, augstāka caurskatāmība ar datiem, kādi ir bijuši konkrētie tiesas procesi, kādi dati ir pieejami. Un regulējums jau ir pietiekams, nevajag visu mēģināt par katru cenu regulēt. Vairāk caurskatāmības arī starptautiskajā arēnā, piekļuve reģistriem, patiesā uh, labuma guvēja informācija. Tas ir daudz svarīgāk nekā tāda pārregulācija un valstu kaunināšana arī nav tas labākais uh, ceļš, ko izmantot. Uh, ir tik daudz dažādu iespēju apmainīties ar informāciju, neuzzinot pilnīgi visu par citu valsti. Ir iespējams šifrēt informāciju, ja es meklēju pilsoni X, un ja kāds cits pilsonis meklē šo pilsoni X, viņš redz, piemēram, kaut kādus skaitļus, cik bieži šis vārds parādās reģistros, un eh, ja ir atbilstība, es varu lūgt. Uh, pie, nu, var pieprasīt informāciju, lai man to sniedz. Uh, jūs varat pateikt, es vēlos, lai, piemēram, šīs š, vārds tiktu svītrots, izdzēts un tas ne, tā, tad varbūt caurskatāmība tajā pašā laikā neatkailinot pilnīgi visu, visu neizklājot kā uz daunas. Protams, arī noziedznieki ir apguvuši jaunākās komunikācijas metodas. Ja mēs gribam viņus noķert, mums ir jāpiekļūst informācijai pāri robežu režīmā. Paldies! Thank you so much. <clears throat> May also, uh, thank you so much. Paldies, profesori Ungara. Ļoti interesants ieskats jūsu darbā, nesenajā pētījumā, ļoti daudz labas rekomendācijas. Uh, un es domāju, ka tagad ir īstais laiks jautājumiem. Sāksim ar deputātiem, bet tā kā uh, tik daudz deputātu mums šodien nav. Ja būs atlicis vēl laiks, došu vārdu arī pārējiem sanāksmes dalībniekiem, bet pirmie sāksim ar deputātēm. Ana Gomes, lūdzu. Um, uh, thank you. It's... Paldies, tiešām ļoti interesanti. Man būs ļoti nu, detalizētāk jāiepazīstas ar jūsu pētījumu, jo tas ir atbilst manis pašas novērojumiem, jo īpaši, kas skatos pat uz savu valsti, Portugāli, uh, Problēma jau nav ar regulējumu vai ar likumiem, problēma ir ar to izpildi, ar īstenošanu. Tam ir saistība ar resursiem, gan cilvēku resursiem, gan tehnoloģiskajiem resursiem, tikai finanšu izmeklēšanas nodaļās, bet arī citās tiesības sargājošajās struktūrās. Bet uh, runa ir arī par uh, likuma ievērošanu. Mana valsts, es droši neesmu vienīgā valsts, bet, uh, piemēram, uh, bagātākā uh, sieviete Āfrikā ir Angolas prezidenta meita. Viņa nevar atvērt bankas kontu Anglijā vai Nīderlandē, bet Portugālē viņai ir pieejamas visas bankas. Uh, Mums ir ļoti liela problēma gan mm, ievērošanas izpildes lomā, gan arī uzraudzības jomā. Tādā ļoti tas ir pamatlīmenis, kurš vienkārši tātad trūkst varbūt apziņas par šiem jautājumiem. Ja, es domāju, ka ir jānoš, jānošķir naudas atmazgāšanas nodzielgumu no citiem noziegumiem, kāds pašlaik notiek Portugālē, bet mums arī ir jā, vairāk jāuzcena saikni starp naudas atmazgāšanu un terorismu, jo tā tikai pastiprinās. Šāda likuma neievērošana kāda ir manā valstī, tā ir iespējama tikai tādēļ, ka iestādes uh, skatās uz otru pusi, ka viņas uh, nepievērš tam nepieciešamā uzmanību. Es nerunāju tikai par Portugāles iestādēm, bet arī par Eiropas iestādēm. Nesen biju Madērā, lai um, painteresētos par ārzonas uh, uzņēmumiem, bet Madērai nepatīk, ka viņu sauc par ārzonas centru. Kādēļ? Jo Eiropas komisija sniedza atļauju kas ļāva 88. un 87. gadā izveidot tā saucamo biznesa centru. Tad, tad fakti netiek atļauts veidot ārzonas centru, bet tiek atļauts darīt visu to pašu, ko ārzonas centrs drīkst darīt. Hmm, atcerēsimies arī, ka Barozu kungs aizgāja pat aizno strādāt uz Goldman Sachs kā liels naudas atmazgāšanas eksperts droši vien. Bet problēmas ir visos līmeņos. Arī Eiropas iestādes lielā mērā atbildīgas par probzēm, problēmu. Ja atcerēsimies šo, šos uh, nodokļu atbrīvojumus, kas bija piešķirti manā valstī, jo īpaši krīzes un pēckrīzes laikā uh, Tā bija tādas legalizētas naudas atmazgāšanas operācijas. 2012. gadā notika tāda legalizēta naudas atmazgāšanas operācija. Cilvēki, kuriem bija nauda Kaimanu salās vai Šveicē, viņi varēja samaksāt tikai 7,5%. Viņiem, viņiem viņš atbrīvoja no visiem noziegumiem un tālāk, un viņiem pat nevajadzēja repatriēt naudu. Uh, Un tas viss notika zem tā saucamās trojkas deguna. Portugāles pielāgošanas programma šķiet, ka viņi to tā nosauca. Mans jautājums jums būtu šāds. Pirmkārt par uh, anti-naudas atmazgāšanas direktīvu trešā. Jūs runājat par ceturto, bet bija arī trešā. Uh, tātad šī trešā direktīva beidzās ar klauzulu, ka ja nevar atrast uh, īpašnieku, tad ir jānorāda menedžers. Man vienalga, vai tā ir FDA rekomendācija, tas ir nepareizi. Tā, tā ir pirmā norma, ko mana valsts iepriekšējā valdība ir iekļāvusi tiesību sistēmā, uh, Protams, tas pavēra arī iespējas uh, cilvēkiem apiet noteikumus, tad, ka cilvēkiem vēl joprojām ir iespēja paslēpt tātad labumu saņēmēju īpašnieku. Tā ir lieta, uh, ar ko neviens Eiropas Savienībā komisijā nav vēlējies runāt, ir tā saucamais zelto, zelta vīzu jautājums. Vai tad tas arī nav mehānisms efektīvai naudas atmazgāšanai? Uh, jo īpaši, ja nenotiek tāda likuma izpilda nevienā līmenī, to noteikti nedara nekustamo īpašumu aģentūras, bankas vai īpašumu reģistri un tā tālāk. Jā, paldies, Anna, saka priekšsēdētājs. Es domāju, ka uzklausīsim jautājumu, un pa, pa vienam jautājumam ir trīs deputāti, kas vēlas uzdot jautājumu. Sāksim ar pirmo. Jā, es... Es jums pilnībā piekrītu šis mm, īpašnieku reģistrs centralizēts. Tas ir tas, kas mums nepieciešams. Jo pašlaik izskatās, ka pagaidām nav piekļuves šim reģistram un bez piekļuves reģistrs būs bezjēdzīgs. Ja valstis un valdības zinās, ka reģistrs ir pieejams un caurskatāms, daudzas no šīm lietām nenotiktu. Uh, Jo vienmēr tad ir šī paļaušanās, ka varēs noslēpt savas aktivitātes. Es domāju, ka atvērts reģistrs varētu ierobežot darbību skaitu, bet visā citādi es pilnībā piekrītu tam, ko sakat. Tagad vārds Ivankungam. Pirmkārt, paldies par jūsu prezentāciju. Kādēļ es pieteicos um, izteikties? tā bija jūsu doma, ka austrumu valstis ir mazāk pakļautas naudas atmazgāšanai nekā rietumu valstis, un es nāku no Rumānijas. Es varbūt labāk zinu, kas tur notiek. Rumānija ir jauna demokrātija ar jaunām institūcijām un procedūrām. Mēs mācāmies, kā visu pareizi izveidot jums bija um, daudzas lietas, ko vajadzēja darīt citādāk pēc revolūcijas. Mēs saskaramies ar daudziem finanšu transfēriem no Rumānijas uz citām valstīm. Nodokļu izvairīšanās, uh, nodokļu krāpšana, korupcija un tā tālāk daudz, daudz rietumu uzņēmumu izmanto šo transferu pricing, lai novirzītu peļņu no Rumānijas uz savām valstīm, īpaši tātad uz Īriju un Luksemburgu, bet arī ir ļoti liels skaidrs naudas apjoms, kas uh, pamat valsti caur Turciju. Ir ļoti daudz korumpētu cilvēku Rumānijā. Viņi ir lieli investori Dubajā un līdzīgos offshoros, līdzīgās ārzonās. Es piekrītu jums, ka mēs nevaram atrast universālu risinājumu visām valstīm, bet dažas no rietumu valstīm arī gūst labumu no naudas atmazgāšanas, jo Nauda no austrumu valstīm tiek atmazgāta caur ārzonas valstīm un tālāk investēta kā tīra nauda eh, drošākās, attīstītākās ekonomikās. Mm, tas, tiek, tas ir tā kā labas investīcijas un es domāju, ka dažas valstis ir vairāk ieinteresētas, uh, varbūt tik aktīvi neiesaistīties cīņā pret naudas atmazgāšanu citās valstīs, jo viņas gūst labumu no šī fenomena. Un jautājums būtu šāds. Cik uh, apņēmīgas ir dalību valstis kā kopums cīnīties pret naudas atmazgāšanu, jo vismaz, manuprāt, pagaidām šādas vēlmes nav. Paldies! Viens no mūsu pirmajiem doktora studentiem bija no Rumānijas. Mums ir ļoti laba informācija par uh, Rumāniju. Rumānija ir uz skaidras naudas balstīta ekonomika. Tātad ļoti daudz darījumu notiek ar skaidru naudu. Es uh, nesaku, ka Rumānijā nenotiek naudas atmazgāšana, bet summas noteikti ir mazākas. Uh, tātad skaidrs naudas darījumi ir mazāki nekā, ja, kā lielākos finanšu entitos, kur vienas dienas laikā cauri var izplūst miljardi vai triljoni. Rumānija ir viens no tiem skaidrs naudas centriem, jo naudas atmazgāšanas tehnikas un veidi ir atšķirīgi. Jā, protams, ka uh, tās valstis, kas visvairāk atmazgā naudas līdzokļus, arī tās, kas gūs lielāko labumu. Tā ir milzīga peļņa bankām, nedrīkstam novērtēt to par zemu. Un tādā ziņā mums ir nepieciešama kopīga sapratne, ka naudas atmazgāšanas izdarītais kaitējums būtu pārāk liels. Jā, un varbūt domā, ka tas ir tāds noziegums bez upura, vienmēr visi var domāt, ka kāds cits cieš, ne mēs Tad ir grūti nonākt pie tādām vienprātīgām idejām. Tas, tas gan būs nepieciešams. Mūsu pētījums parādīja, ka tās valstis, kuras gūstas lielāko labumu, ka viņām ir jāsubsidē valstis, kuras cieši mm, kādēļ tad uh, austrumu valstīm vajadzētu ciest no naudas atmazgāšanas, kamēr rietumi uh, gūst labumu. Ir nepieciešama kāda atgriezniski uh, transferi, Varbūt eh, tas būtu viens no tādiem risinājumiem, bet Rumānija ir eh, viens no mūsu eh, mīļākajiem piemēriem, ko esam ļoti rūpīgi pētījuši arī vasaras brīvdienu laikā. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies par ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Mm Man ir liels prieks dzirdēt, ka tik daudzi uh, doktorantūras pētnieki, ka viņus ir iedvesmojusi ārzonu tēma. Pāris lietas, kas man ļoti pārsteidza. Tas ir labi zināms fenomens, ka ārzonas centri uh, nav pārāk caurskatāmi un ka mēs pat nezinām, par cik lielām summām ir runa. Uh, tā vēl joprojām ir ārkārtīgi liela problēma politikas veidošanas jomā. Mums ir nepieciešami uzticamāki dati. Ļoti interesanti bija redzēt arī, cik lielu lomu spēlē Eiropa. Mums nevajadzētu nodar, būt liekulīgiem, rādīt ar pirkstu uz panam un ignorēt to, kas notiek pie mums pašiem. Un otra lieta, kas man pārsteidza, mm, jūs pieminējat Nīderlandes piemēru, uh, Tātad, cik daudz tiek darījumu tiek noteikti ar banku transfēriem. Un tas saist arī ar teroristu finansējumu. Mums ir nepieciešami pierādījumi no bankām, ka terorismu finansējums iet cauri oficiālai banku uh, sistēmu. Tā kā Vācijas deputāts Tātad Eh, es saprotu, cik eh, atšķirīgs ir finansējums, kas tiek piešķirts um, eh, finanšu izmeklēšanas nodeļām, bet izmeklētāji Vācijā man ir teikuši, ka uh, šie nodarījumi vēl joprojām ir ļoti liela problēma. No sākuma ir jāpierāda, ka noziegums ir noticis ārzemēs, ka tur ir iesaistīti vairāki cilvēki, un ja nevarat to pierādīt, tad ir pat ļoti grūti mm, tātad turpināt izsakot šai lietai. Jūs uh, norādījat, ka situācija Vācijā ir nedaudz uzlabojusies, bet es to īsti nesapratu, jo ja, tāds anegdotisks pierādījums, ka uh, izmeklētājiem ir ļoti grūti izmeklēt noziegumus, kas saistīti ar nodo nodokļiem, jo īpaši tie ir veikti ārzemju teritorijā. Kā citām tiesību sargājošajām struktūrām ir ļoti grūti turpināt izmeklēšanas darbu. Un pašreizējais naudas atmazgāšanas direktīva uh, vai tajā vajadzētu iekļaut šo. Forgets her tax declaration and uh, she will go behind Swedish bars, which I don't really think uh, would. Vai tur mums arī vajadzētu iekļaut kaut kādas atsauces uz šiem iepriekš izdarītajiem noziegumiem, kas noved pie lielākiem noziegumiem? Bet vai mēs tiešām panāktu būtisku uzlabojumu, ja tas tiktu noteikts kā Eiropas standarts? Un arī Ana to pieminēja. Ir uh, trūkums likumdošanā, tātad, kas attiecās uz patieso labuma guvēju. Ja tiek noteikts slieksnis, tad dažos gadījumos šis īpašnieks labuma guvējs netiks noteikts. Un tad mana reakcija būtu šāda. Ja mēs nosakam slieksni un es dotu priekšroku zemākam slieksnim, tad vēl joprojām ir jāreģistrē uh, Uh, desmit aktuālākie uh, īpašnieki, lai tam līdzīgi. Kāds būtu jūsu viedoklis par to? Pirmkārt, Vācijas uh, Finanšu izlūkošanas nodaļa bija problēma, ka tā bija policijas FAU, un Vācijā tas nozīmē to, ka jebkāds aizdomāts, aizdomāts turams darījums ir jāizmeklē, jo, ja Vācija saņem 10 tūkstošu aizdomīgu šādu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, tad policijai tur jāizno izmeklēšana, un tā ir milzīga atšķirība. Uh, kuru, piemēram, Nīderlandē ir 300 uh, tūkstoši gadu šādu uh, darījumi, bet Vācijā mazais eh, ziņojums skaits bija saistīts ar to, ka jums ir jāiesaist policija un tā tad tur darba vairāk nekā vienkārši iesniegšo FIU veidlabu. Un problēma tad Vācijai te bija divējādi, ka pirmkārt eh, viņiem bija pārāk maz ziņām, nākošajā gadā viņiem bija vairāk ziņām. Tad viņi iekšēji tika vainot par to, ka naudas atmazgāšanas apjoms palielinājums, ka šai valstī notiek, bet tas vienmēr ir bijis augstāks un vienmēr tad rādītāji vienkārši bija par zem. Tad tagad Vācija pāriet pie administratīvā FIU, lai nebūtu spēkā šī ļoti stingrā Vācijas sistēma, kas liek jums darīt vairāk nekā reāli ir vajadzīgs nekā citās valstīs. Tā ir taisnība, ka nav viegli dzīties pa pēdām naudas atmaskātājiem, taču Vācijas gadiem tas bija īpaši grūti, jo mēs nevēlamies startautisku sadarbību, jo tās ietvaros mēs identificējam vēl kādu citu naudas atmaskātāju un tad eh, mums jādara vēl vairāku darba. Šajā ziņā FIU pārvietošana uz citu nodaļu bija saprātīga, man gan vairāk gribētos, viņiem būtu vairāk personālu. Jā, bet tā var būt, ka ir juridisks pienākums tad izmeklēt eh, noziegums no citām valstīm. Jā, būtu labi manā skatījumā, ja būtu noteikti tādi griezti, kad, eh, kad šāda summa nevar būt izvairīšanās no nodokļu maksātāju nodokļu maksāšanas. Ja, piemēram, zinām, summas varbūt arī vecmāmiņai vai studentiem. Nu, ir dalībvalstis, eh, kur tā summa varētu būt lielāka, citās tā būtu mazāka, bet mēs varētu vienoties par to slieksni, sākot no kurta to uzskatīt par smagu noziegumu un tad iespējami um, naudas atmazgāšanu. Mēs varētu tā vietā, lai eh, runātu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai nodokļu apiešanas, runāt par šo nodokļu noziegumu vai noziegumu ar nodokļiem. Bet man jāpadomā, kādas būtu sekas šim te slieksnim. Paldies, es arī vēlos jums uzdot jautājumus. Lielas paldies jums. Pirmkārt, kad mēs paraugāmies uz anti-money laundering, tad naudas neatmaskāšanas direktīvas izvērtējumu, tad jūs uzskaitiet arī politisko uh, pretestību dalībvalstīs, tad, ka tādas īsti nav, bet ir daudz citu problēmu, trūkumu, ko jūs esat identificējusi. Es gribētu nedaudz vairāk zināt par to, kā jums šķiet, kas ir atbildīgs par šīm grūtībām. Kam ir politiska atbildība, vai tā ir administratīva atbildība, atbildība, kas mm, netiek pildīti. Bet uh, būtībā, protams, laba ziņas ir tad, ja nav nekādas politiskas pretestības dalībvalstīs, ja valdības šo darbu atbalsta, bet kāpēc, kurā veidā mums neizdodas īstenot un kas par to ir atbildīgs? Tas ir pirmais jautājums. No otrkārt, pavisam īsti, jūs runājat par caurskatāmību, pieeju reģistriem, par informācijas apmaiņu Bet mēs zinām, mums bija arī ESO pārstāvi šeit mūsu komitejā, un viņi teica, ka pēc automātiskas informācijas apmaiņas viņi arī skatās uz tādu sistēmu informācijas apmaiņām, ko izstrādātu ESO pats. <clears throat> Bet man nedaudz uztrauc tas, ka tā ir politiski rakstura organizācija. Jūs skatījumā, kas būtu visefektīvākā metoda iznot šādu informācijas apmaiņu? cik daudz es pati varu darīt. Un eh, vai te ir tātad jāskatās, eh, cik var veikt te savu industrializētās valstis vai citas? Pirmkārt, eh, politiskā pretestība tika pieminēta tikai trešajā naudas neatmazgāšanas direktīvā, jo agrāk tādas nebija, jo būtībā Uh, vienkārši jau aglāk, agrāk ir priekšdarbi tik veikti. Tas gan nenozīmē, ka vispār nav nekādas politiskas pretestības. Mēs vairāk pretestības redzam no banku sektora puses, pie, piemēram, ka kreditori neziņo, ka valdības ir tādas kūtrākas, ka vienkārši grūtam visam procesam izsekot. Es domāju, ka daudz ir darāmā, lai valstīm un iesaistītām pusīm darīt zinām, ka tas reāli mm, grauj mūsu politisko sociālo-ekonomisko sistēmu. Es domāju, tad, ja šis vēstījums aizietu, tas būtu ļoti labi un arī Panama dokumenta noplutināšana eh, šai ziņā līdzēja, jo bija skaidrs, cik liela ir korupcija un tad cilvēkiem radās labāks priekšstats, kas īsti notiek nekā tas bija agrāk. Kam būtu jāizstrādā šie caurskatāmības instrumenti? Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jābūt ļoti aktīvai, izstrādājot šos instrumentus pašiem, mums pašiem būtu jāizstrādā šādi informācijas apmaiņas instrumenti, lai mēs būtu vienlīdzīgi partneri ESO organizācijas citādi, mēs vienkārši neturētu līdzi savai kvalitātes latiņai. Es domāju, ka UNET uh, Hāgā uh, Nīderlandē ir šis ļoti labais tehniskais tīkls, tas ir labs paraugs, tas varētu parādīt, kā mēs varam apmainīties ar informāciju. Es tad tam ķertos klāt, ja es būtu jūsu vietā. Anna Gomeša, un tad vēl pāris jautājumu, tad mums ir eh, jānoslēdz šī sanāksme, jo laika vairs nav daudz. Man ir divi jautājumi. Gomeša kundze turpina. Vakar eh, Brukas Haringtons kundze sacīja, ka Izraels valdība uh, varēja uh, veicināt banku prasību izpildi. Tātad prasību izpildi no banku puses. Un jūs teicāt, ka te ir trūkumi arī jūsu pētījumā secināt. Tātad, ko tur var darīt? Kādas uh, organizācijas vai uzņēmumi šeit jāiekļauj, kad nē? Un tad bija PEP saraksts kas spieda šīm bankām konsultēties, bet patiesībā šie paps saraksti ir nopērkami pateicoties daudz Jones akcijām, un šie saraksti ir pilnīgi neprecīzi. Mēs to apspriedām ar komisiju, kad tiks skatīt pirmā naudas neatmazgāšanas direktīva. Un tad jautājums, vai informācija, kas nāk no dalībvalstīm, arī ņemt vērā šos PEP sarakstus. Komisija teica, ka tas būtu veicams, paveicams, tas nav pārāk saržģīti, bet, protams, daži dalībvalsts iebilda. Vai jūs skatījumā tas varētu būt elements, kas uzlabotu banku um, prasību izpildi, vismaz attiecībā uz PEPS? Atbild uz otro jautājumu. Es domāju, PEP saraksts līdzētu, ja mēs e, visi vienotos par to, kas ir šīs politiski redzamās personas. Mūsu skatījumā tiešām tas būtu tā vērts. Un tad, ja daži dalībvalsts to sāktu īstenot, tad citas var tajā sarakstā piedalīties vai nē, taču e, šis saraksts kļūt arvien garāks, un tad jau būtu ieguvums, ja piedalītos vismaz dažs dalībās. Cita lieta ir par to, ka es iestājos par paplašināto sarakstu, jo mums jau ir gan daudz tādu pastāvīgo sodu par to, ka kaut kas nepareiz izdarīts. Mums ir nepieciešama īstena brīvprātīga sadarbība, un viena lieta, ko mēs no psiholoģijas labi zinām, ka cilvēki, uh, Un uh, valstis daudz labāk rēģē uz pozitīvām atbildēm nekā uz kritiku. Tad mēs varētu stāstīt par to, ko valsts ir darījuši labāk, kāda ir paraugu prakse. Uh, Tas daudz vairāk motivētu citas valstis nekā tāds drostēšana, ka kāds kaut ko izdarīs nepareizi. Es domāju, ka mēs visi esam paguruši katru dienu ziņās, par visādām katastrofām tiek ziņots, briesmām. Mums ir vajadzīgs ikdienā kaut kas pozitīvāks. Un varbūt tad naudas apmazgāšanas apkarošana varētu būt kas tāds, kas uzlabo mūsu sabiedrību, mūsu demokrātiju. Tad tas nāk par labu, ja mēs uz to norādītu. Tas tīri psiholoģiski palīdzētu. Thank you. Uh, now I would like to... Paldies. Un tagad ir iespēja uzdot jautājumus vēl citiem komisija, personāls, parlaments. Jā, es redzu. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Pirmais saistīts ar finanšu izlūkošanas nodaļu tipoloģiju, jeb FIU tipoloģiju. Jūs minējat vairākas eh, sistēmas, tas ļoti labi, interesanti atainojas. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā, kur sistēma praksē labāk darbojas, vai mums vajadzētu eh, izvēlēties tādu hibridizētu sistēmu, ņemot labākos punktus no vairākām sistēmām. Otrais jautājums pat turpina to, ko jūs sacījāt, kad nepieciešama tāda pozitīvāka pieeja Mēs pana uzklausīšanā pirms divām dienām dzirdējām to faktu, ka daudzi starpnieki uh, pazīst uh, klientu pārvaldes principus, uh, un ka viņiem arī ir pazīstama um, pazīstam noteikumi par naudas neatmazgāšanu, bet viņiem nav tāda personīga iesaist. Varbūt jums zin, zinām kādi labāki piemēri, kā to varētu panākt. Vēl kas vēlas uzdot jautājumu? Lūdzu, paldies. Man ir jautājums. Es sēžu pakreiz no jums, saka runātājs. Jūs minējāt Konigshofera kunga doktoru darbu. Jūs minējāt 3,5 tūkstošus transakciju, kas ir 36, 56 miljārdu eiro apjomā. Es vienkārši gribēju pārbaudīt, vai šie skaitļi ir pareizi. Nu, tā summa liekas mm, neticami liela. Jā, un pēdējais te jautājums, lūdzu. Labdien! Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par Dānijas, piemēram, man šķiet savādi, ka jūs mm, varat kādu apsūdzēt naudas atmaskāšanai, ja jūs nevarat pierādīt, pierādīt, ka šie līdzekļi ir nelikumīgi iegūta, tad kā jūs viņu varat apsūdzēt? Lūdzu, profesors Kundze. Jā, nu tad ko mēs varam darīt, lai panāktu, ka starpnieki pozitīvi pilda prasību? Es domāju, varētu norādīt uz tām bankām, kas eh, atbilstoši ziņo, vai tāpat varētu rīkoties ar nekustāmu īpašumu aģentūrām, vai avīzēs rakstīt par, par šo labo praksi, tas būtu tāds kā baltais saraksts. Es nezinu, varbūt at, atkarībā no valsts un tās kultūras varētu piešķirt eh, šiem uzņēmumiem medaļas. Tad nu būtu jāstāsta par šiem pozitīviem prasību izpildes uh, gadījumiem, un tas būtu jādara pozitīvā veidā. Konigsfelda doktora darbs. Es tajā nepiedalījos, bet jums ir taisnība. Tur bija runa par 50 miljoniem uh, Nu, bet tā varētu būt, ka tas ir eh, lieli eh, pārskaitījumi, ja tas ir liels uzņēmums Nīderlandē. Nu, es nezinu, vai te runa par atsevišķiem darījumiem, bet es varu viņam uzdot šo jautājumu jūsu vārdā. Es domāju, viņš ir viens no viszinošākajiem cilvēkiem ārzonu par ārzonu centriem. Dānijā, atbildot jūs jautājumu, ideja ir tāda, ka naudas neatmazgāšanas pāns ļauj jums pavērst pretējā virzienā nevainības prezumciju. Tātad cilvēkam ir jāpierāda, vai, vai šie līdzekļi ir no legāliem avotiem vai nē. Tātad pierādīšanas uzdevums ir, pienākums ir pretējs. Citās valstīs tas bija uh, Eh, neiespējami, bet eh, dāņiem tas ir iespējams šajā gadījumā. Labi, šis bija pēdējais komentārs, saka priekšsādātājs, līdz ar to vēlos pateikties profesorai par viņas prezentāciju šodien. Es domāju, te ir daudz vielas pārdomām bijis un eh, daudz uh, pie kā strādāt mums mūsu komitejā. Es ceru, ka jūs arī turpmāk uh, uzturēsiet ar mums saziņu un sekosiet mūsu darbam. Un Gers kundze, paldies visiem, ka šeit ieradās. Es domāju, šis bija ļoti vērtīgs seminārs. Lielas paldies!